un komisijas paziņojumi par pašreizējo izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumu efektivitāti, ņemot vērā Panamas dokumentu neseno nonākšanu atklātībā. Uzstāsies Henis Plašārkons, lūdzu. Members. Paldies, priekšsarētāji, godātie deputāti, par Panamas dokumentiem vēlos sacīt ka tas viss kārtējo reizi parāda to, ka nepieciešams turpināt mūsu cīņu pret eh, krāpšanos nodokļu jomā un naudas atmaskāšanu. Tāpat kā jūs, arī mēs eh, joprojām iepazīstamies ar dokumentiem, lai saprastu, kā reaģēt. Daudzas valdības ir paziņojušas par, paziņojuši par izmeklēšanu uzsākšanu. Uh, vēlos eh, nodalīt eh, nodokļu aspektus vienā pusē un otrā atstāt eh, naudas atmazgāšanas pasākumus. Vispirms par nodokļiem. Pirmkārt, ir nepieciešama piekļūt informācijai un pasākumu ir nepieciešama, lai varētu efektīvi apkarot krāpniecību. Komisija janvārī prezentējusi tiesību aktu paketi, kas e, ļautu pārstrādāt, iestrādāt Eiropas Savienības likumdošanā saistošus e, standartus, kas nodrošinātu lielāku caurskatāmību, un tas balstās uz OECD izstrādātajām normām. Pēdējos gados ir sasniegts e, ievērojams progress, tomēr ne visi, ne visas dalība valstis ir piekritušas tā rīkoties, un panāks dokumenti arī skaidri parāda, kāda ir situācija. Lai nodrošinātu caurskatāmību, ir nepieciešams, lai visi piedalītos, un Eiropas Savienībai, kā nozīmīgam globālam spēlētājiem, ir jārunā vienā balsī, lai pārliecinātu globālajā līmenī savus partners, ka ir šīs normas jāpieņem visiem. Pat Eiropas Savienība ir apņēmusies īstenot eh, informācijas apmaiņu. Mēs ejam vēl tālāk nekā OECD standartos nu, ir noteikts un daudz uzskat mūs par līderiem. Un tas ir labi. Mēs esam eh, pieņēmuši direktīvu par administratīvo sadarbību. Ar to tiek papildināta apmaiņā ar nodokļu nolēmumiem. Un eh, kā to ierosināja komisija savā tiesību aktu paketē, tad uzlabosies e, informācijas apmaiņa starp nodokļu iestādēm dalību valstīs. Un es priecātos, ja Eiropas parlaments pēc iespējas ātrāk sagatavot savu atzinumu. Komisija šodien pieņēma e, publiskošanas e, nosacījumus attiecībā uz uh, Eh, ziņošanu pa eh, katru valsti atsevišķi, un prezidentūra centīsies pēc iespējas ātrāk šo priekšlikumu virzīt uz priekšu. Atgriežoties pie Panamas dokumentos atklātā, eh, mums ir nepieciešams apmainīties ar informāciju, lai varētu apkarot krāpniecību nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu nomaksas un naudas atmazgāšanu. Tāpat ir pieņemt arī rīcību plāns, uh, un uzsākts process, eh, kā rīkoties ar trešajām valstīm, kas eh, neiekļaujušies eh, standartos un nevēlas sadarboties. Ir skaidrs, ka ir jāņem vērā panams dokumentos atklātais. Un komisijas tiesību paketē ir arī priekšlikums direktīvai, kas apkaroti um, izvairīšos no nodokļu nomaksas. Daži no noteikumiem šajā direktīvā būtu ļoti noderīgi, jo mēs runājam arī par um, ļaunprātīgu um, agresīvu nodokļu plānošanu. Un mēs ceram, ka vēl šajā pusgadā panāksim vienošanos par šo tiesību aktu, un tad paļaujamies uz jums, eh, parlamentu, ka jūs arī atbalstīsiet mūsu. Un tālāk eh, rīcības kodeksa grupu cīņā pret eh, nodokļu režīmiem, eh, kas atstāja negatīvu ietekmi. Tad Šveicē, Lichtensteinā, Šīs sarunas turpinās, tāpat arī ar citām eh, valstīm, kas ar, ir ārpus Eiropas Savienības, un tās ir jāiesaista pavisam drīz jau. Pavisam īsti par naudas atmazgāšanu. Šis jautājums, kas ir savā ziņā saistīts ar terorismu finansēšanu, ir viens no prioritāriem jautājumiem. Februārī reaģējot uz komisijas rīcības plānu, eh, apkarot eh, terorismu finansēšanu padome ātri pieņēma virkni pasākumu, kas palīdzēs apkarot gan terorismu finansēšanu, gan naudas atmazgāšanu. Vēlos uzsvērt tos, kas ir īpaši būtiski mūsu šodienas diskusijas kontekstā. Pirmkārt, ministri uzsvēra nepieciešamību identificēt trešās valstis, kurām ir strateģiski trūkumi naudas atmazgāšanas un terorismu finansēšanas apkarošanā. Attiecībā uz e, naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvu dalību valstīm ir jāveic padziļināta izpēte finanšu plūsmām, kas nāk no valstīm, kas ir iekļauts e, sarakstā. Mēs ceram pabeigt līdz 1. maijam šo darbu, bet šeit mēs esam atkarīgi no komisijas. Uh, Mēs eh, saprotam, ka arī komisija ir vienisprāts ar mums, ka šis jautājums ir steidzams, un mēs ceram, ka tam piekrīt arī Eiropas parlaments. Otrakārt, ministri uzsvēra arī to, cik, cik svarīgi ir pātrināt darbu pie naudas atmazgāšanas paketes pieņemšanas um, un īstenošanas uh, pieņemtā tik pagājušā gadā, bet mēs ceram visu procesu pabeigt līdz šī gada beigām. Treškārt, esam apņēmušies uzlabot sadarbību un informācijas apmaiņu starp um, dalību valstu finanšu informācijas vienībām. Un līdz jūnijam plānojam īstenot mērķiecīgs uzlabojums saistībā ar uh, naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvu. Tāpat arī apsveram ieviest ierobežojums lielajiem maksājumiem skaidrā naudā un aicināsim e, Eiropas centrālo banku apsvērt, vai nevajag īpašu pasākums attiecībā uz liela nomināla banknotēm, kā piemēram 500 eiro banknotēm. Šie tiesība akti atrodas transponēšanas procesā vēl dalību valstīs, bet jau šobrīd ir skaidrs, ka mētiecīgi grozījumi tomēr ir nepieciešami. Piemēram, lai stiprinātu iespēju piekļūt informācijai saistībā ar kontiem, aktualizēt saraksts ar riskam pakļautām trešām valstīm. Uh, Padome ir gatava strādāt pie komisijas priekšlikuma prioritāri, un esmu pārliecināta, ka arī parlaments domā līdzīgi naudas atmazgāšanas uh, un terorismu finansēšanas jautājumi ir ļoti aktuāli. Tīpaši uh, finanšu darba grupas, Financial uh, Task Force ietvaros, uh, un prezidentūra ir izlēmusi šos Panamas dokumentu jautājumus iekļaut ECOFIN darba kārtībā Amsterdamā 22. aprīlī, kur komisija tiks aicināta sniegt atbildi politikas kontekstā tieši saistībā ar naudas atmazgāšanas apkarošanu un e, saistībā ar izvērīšanos no nodokļu nomaksas un sagaidām arī ministru izteikums. Ar nepacietību gaidu šo viedokļu apmaiņu un paldies, priekšsarētāj kungs. Paldies, ministrs kundze. Tālāk komisijas vārdā komisārs Moskovisī. Priekšsēdētāj kungs. Padoms pārstāvs kundze, ministrs kundze, dāmas un kungi deputāti. Panamas dokumentu skandāls. Uh, dod jaunu, aktuālu likumību mūsu cīņai pret naudas atmaskāšanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Ja kādam vēl nebija bija nepieciešams pierādīt, cik nozīmīgs ir mūsu darbs šajā jomā, tad tas tagad visiem ir zināms. Ir paveikts ļoti nozīmīgs darbs arī plašsaziņas līdzekļos. Pasākumu kopums, kas vērsts uz labu uh, fiskālo pārvaldību un caurskatāmību, ko atbalstam jau ilgu laiku. Parlaments komisija viss ir um, darbojušies, un tas ir bijis uh, savien, Eiropas Savienībā starptautiskā līmenī īstenots darbs. Tas ir ļoti nozīmīgs, un tas ir tiešām kolosāli liels darbs. Tātad. Uh, uh, ir saprotam um, un apsveicam uh, aktīva darbība saistībā ar atklājumiem tik lielā uh, mērogā. Un arī, ja tik lielu ļaunumu paveiktu, pilsoņi nevar ne saprast, ne akceptēt šo praksi, kas ir, nu, būtībā zādzība. Mēs uh, izjūtam šo neapmierinātību publiski un vēlamies uh, aktīvu rīcību. Uh, un arī um, izmantot šo iespēju, kādu dod šie atklājumi, jo tā ir politiska iespēja, kāda tagad mums ir, un pienākums, politisks pienākums uh, izmantot uh, šo iespēju izšķirīgā uh, veidā cīnītos pret uh, krāpšanos Um, ar um, nodokļiem, izvairīšanos nodokļu maksāšanas ļaunprātīgu rīcību attiecībā uz naudu, nelegāli um, iegūto līdzekļu uh, legalizēšanu. Mums ir vajadzīga dinamiska akcija, uh, ambiciozas uh, programmas, lai cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, krāpšanos ar nodokļu maksāšanu un citiem. Dalību valstīm jātransformē viņa politiskā apņemšanās konkrētos pasākumos un jāuzņemās jaunas politiskas apņemšanās. Tā ir arī iespēja pārskatīt mūsu rīcībā esošo un attīstīt jaunus pasākumus, lai spēcinātu ES aizsardzību pret krāpšanos ar nodokļu maksāšanu. Un tā ir iespēja intensificēt sadarbību ar mūsu starptautiskajiem partneriem, it īpaši tādos problemātiskos jautājumos, Uh, uh, piemēram, ar um, nodokļu paradīžu apkarošanas jautājumiem. Un jābūt caurskatāmākai, skaidrākai sadarbībai starptautiskā līmenī, un uh, tā ir jābūt aktīvai um, rīkojoties prevencīvi attiecībā uz nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu. Un jāsaka, daudz, kas ir darīts pēdējo gadu laikā, caurskatāmības, nu, burtiskā revolūcija, kas ir sākta. Uh, Un es domāju, ka tā ir ļoti, ļoti liela iespēja. Mēs aktīvi strādājam. Komisija ir um, izteikusi ļoti stingras uh, uh, iniciatīvas, uh, tas attiecināms uz uzņēmumiem un arī pilsoņiem uh, caurskatāmības jautājumam. Un ir vismaz trīs pakotnes, uh, kas uh, vēl ir. Mm, tās ir uh, priekšlikums par juridiskiem pasākumiem obligātiem, uh, par um, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas no vienas puses, tas ir vispārējais eh, noteikums par eh, rīcību un eh, ārzonu un mākslīga radīšanas apkarošanu. No otras puses, tas ir risinājums par ār valstu sabiedrību kontroli, tas dotu dalību valstīm likt juridiski bāzē, bāzētu risinājumu attiecībā uz nenomaksātām nodokļu daļām. Tas ir saistīts pa, saistībā ar a, Panamas arhīvu jautājumu. Un treškārt ļoti a, ambiciozi projekti par a, caurskatāmību un tās veicināšanu Eiropas Savienībā par a, nodokļu a, sistēmām un apmaiņas jautājumiem. Un tāpat arī treškārt vēlas uzsvērt, ka mēs vēlamies, lai ārpus Eiropas Savienības caurskatāmība attiecībā uz nodokļiem paaugstinātājs sadarbībā ar trešajām valstīm. Esmu ļoti apmierināts, ka varējām vest sarunas un parakstīt nolīgumu ar Šveici, Sanmarīnu, Lihtenšteinu, Monako. Tas būs tuvā nākotnē, un Tie ļoti konkrēti soļi mūsu pilsoņiem. Tas, eh, ko sauc par eh, bankas eh, noslēpumu, tas pazūd Eiropā, atmirst, un tas ir ļoti liels panākums bet nu, arī Eiropā citi priekšlikumi sastādīt nodokļu paradīžu um, sarakstu visaptverošu, un par to esmu runājis jau um, janvārī, un tas ir viss tādā kompleksā, lai apkarot izvairīšanos no nodokļiem, un tas viss tagad ir padoms um, uh, rokās nodot salēmšanai. Tāpat arī uh, Eiropas Savienībā prasība pēc caurskatāmības tā jau ir uh, noteikta uh, privāta. Uh, īpašumu, privātpersonu kontiem, un, nu, un, piemēram, arī no 2017. gada dalībvalsts automātiski savā starpā apmainīsies ar lielu uh, informācijas daļu par uh, kontiem, lai novērst iespēju uh, krāpšanai un uh, naudas pāršanai uz ārzemēm. Un arī pat labam pirms pāris minūtēm. Uh, caurskatāmības limits ir vēl paaugstināts, multinacionālām grupām ir jāpaziņo par aktivitātēm dažādās valstīs. Šo lēmu ir pieņēmusi tikko komisija. Un diskusijās šodien piedalīšos, lai arī jūs zinātu, ka no paša sākuma es esmu par to, lai tas viss būtu publisks. Uh, Un um, esmu ļoti gandrīts, ka komisija šodien piedāvā tiem, uh, kas saka, um, tas nav pietiekami. Mēs piedāvājam pirmo ekonomisko zonu uh, pasaulē, uh, kur dati par uzņēmumiem būtu pieejama uh, valstī un valstī. Es zinu, Lamberts kungs, ka jūs krat galvu, bet jūs zinat, ka CDO piedāvēs, lai es būtu um, robežas. Uh, Uh, starp um, nodokļu administrāšanas iespējām. Jā, es zinu, ka daži no mums un arī jūs uzdod jautājumus par 750 tūkstošu eiro vai uh, 80% no šīs lomas un arī par uh, perimetru uh, attiecībā uz šiem līdzekļiem. Nu, kādēļ mēs um, nevēršamies pret. Uh, ja, par, nestrādājam ar jautājumu ārpus Eiropas Savienības, bet, nu, jūs pamanīsiet arī, ka detalizēti dati tiek prasīti no daudznacionālām firmām, kas strādā nodokļu paradīzēs. Un tas uh, ir pirmais uh, solis ārkārtīgi nozīmīgs un gribētu, lai. Uh, Eiropas parlaments varētu to atzīt kā tādu, bet, protams, ka mēs kopā turpināsim strādāsim. Tātad nozīmīgas programmas ir kopā um, īstenotas nodokļu jautājumos caurskatām jautājumi, vienošanās jautājums ar divām pusēm un nozīmīgi jautājumi ir padoms rokās. Panams dokumentu kopums ir ļoti nozīmīgs signāls parādīt parlamentam arī tādu pašu un padomē tādu pašu um, kompetences un ambiciozitātes līmeni, kā komisija un parlaments to ir parādījis, lai novērstu uh, no dokļu nemaksāšanu un kas skar uh, pasākums uh, vērsts pret um, nelegāli iegūtu uh, līdzekļu legalizēšanu. Līdz gada beigām dalību valstīm uh, noteikti jāpieņem ir ceturtā direktīva par naudas atmaskāšanu. Šī direktīva citu starp paredz to, ka tiek identificēti īstie uh, sabiedrību un trasta sabiedrību īpašnieku un nacionālie reģistri uh, par tiem, un parlaments zina, ka šī prasība tiek jau ilgu laiku tiek uzturēta, tas ir absolūti nepieciešams, lai novērstu um, krimināli iegūt līdzekļu legalizēšanu. Jūs zināt, ka komisija ir gatava sniegt visu iespējamo atbalstu, lai uh, transponēšanas process un pārējais process uh, būtu mm, veiksmīgāks un arī korekts. Jūs zinat, es uh, vēršos uh, arī pret uh, padomas uh, vadobi dalībvalstīm ļoti, ļoti nozīmīga loma. Es gribētu, lai šis vēstījums, vēstījums, ko um, dod Panamas dokumentu un vēstījums, ko parlamentārieši dod, tiktu uzklausīts um, dalībvalstīs, lai dalībvalsts saprastu, ka nu, nevar būt pārliecīga piesardzība un caurskatāmība princips, tam jātiek attiecinātam attiecībā uz visiem. Kas vēl ir jādara? Kā jau teicu, daudz kas ir izdarīts un daudz kas ir bijis veiksmīgs, cīnoties pret naudas atmaskāšanu, pret izvairīšanos nodokļu maksāšanas, bet nesenie atzinumi parāda, ka vēl daudz kas ir jāizdara, lai samazinātu plaisu starp likumdošanu un pilnu sadarbošanos mūsu starpā. Es gribētu um, vēl dažu dažus nozīmīgākos sektorus nosaukt, kuros mums ir nepieciešama plašāka darbība. Nu, pirmām kārtām ir priekšlikumi, zināms, daudzums priekšlikumu, kas ir iesniegti padomai un kuriem būs ļoti liela nozīme. Nu, es, piemēram, domāju par direktīvu par nodokļu nemaksāšanas izvairīšanās eh, direktīvu un eh, vēlos, lai tā tiktu pieņemta Nīderlandes prezidentūras laikā vēl pirms vasaras. Jūs tikko runājat par ECOFIN neformālo C22. aprīlī un es zinu, cik ļoti nozīmīga tā ir. Eh, un visa šī pakotne tai jābūt liktai uz galdai un tai jābūt uh, pieņemtai. Un es uh, izmantošu šo iespēju teikt, ka ministri saka vēlas pusi. Nu, ja viņiem būs uh, puspakotni, tad viņiem būs uh, pusrezultāti. Mums nav tiesības tā rīkoties, mums jā uh, uh, strādā pilnā apjomā. Un tāpat ir nozīmīgi, uh, lai būtu pan-eiropeisks uh, saraksts, melnais saraksts ar. Uh, nodokļu paradīzēm ir jau tāds uh, saraksts, bet nu, tā, tas ir tāda tā kā kompilācija, kā, lab, kā, kā m, mm, tikai dažas no šīm ir, uh, nodokļu paradīzēm ir pieminētas. Tāpat arī Portugāla. Lai ir uh, 85 uh, nodokļu paradīzes, Vācijai nulle. Nu, tas ir pārāk maz. Un, ja mēs skatāmies uz Panamu visā pasaulē, tagad mēs redzam, visā pasaulē tika atklāts, uh, cik liels ir šīs uh, nodokļu paradīzes. Un es domāju, ka šī apmaiņa ir nozīmīga. Uh, deviņi eh, jautājumi tik, ir tik skatīti eh, un pieminēti sadarbībā ar Franciju. Strādāsim, lai izstrādātu patiesu pan-Eiropas uh, nodokļu paradīžu sarakstu. Es piedāvāju sešus mēnešus, lai uh, to izstrādāt, lai kriteriji būtu, lai labas metodas um, Eiropas līmenī. Tas ir ārkārtīgi ātri, un es domāju, ka mums vajag, un tas ir nepieciešams izdarīt. Un tāpat arī ir jāspēcina mūsu reglamentējošais arsenāls, piemēram, Mēs esam jau uh, paziņojuši par pārskatīšanu direktīvai. Uh, nelikumīgi iegūto līdzekļu um, legalizēšanai. Tas būs šī gada jūnijā, uh, ievērojot arī Panamas dokumentu um, aspektu. Tāpat arī jāsaka, ka ir ļoti nozīmīga starptautiskā dimensija, jo šī starptautiskā dimensija, ja mēs paraugamies uz to, tad uh, mēs jau esam soli priekšā visai pasaulē. Eiropas Savienībai ir iespēja būt uh, dzinējspēkam šajā jautājumā, to risinot, bet pasaules līmenī jāsaka, ka jābūt ir ārkārtīgi efektīviem un tādēļ G20 ietvaros mums vajadzētu piedāvāt jaunu etapu. Redzam, ka no ceturtdienas sākot visi finanšu ministri pasaulē tiksies Vašingtonā pavasara tikšanās ietvaros, kad tiec, tieks monetārais fonds, un būs arī G20 finanšu ministru sastāvā komisija piedāvā doties vēl tālāk. Es ar lielu gandarījumu redzu, ka G20 daudzi ministri eh, ir gatavi sekot mums šajā eh, darbībā, runājot vienā balstī. Dāmas un kungi deputāti, es eh, gribēju šajos ievadvārdos iezīmēt tos pāris papildus pasākums, kurus mēs varētu īstenot, lai samazinātu šos offshore vienošanās punktus un anonīmās vienošanās offshore kontekstā tādus faktus, kādi pagājušajā nedēļā tika padarīti atklātībai zināmi. Un var diskutēt un diskutēt, lai atbalstītu mūsu idejas, lai mēs varētu virzīties uz priekšu šajā darba kārtībā. Un gribu teikt, ka komisija jūs tiešām varat balstīties uz komisijas aktīvu darbību šajā kontekstē. Mēs esam jūsu um, sabiedrotie. Mēs, protams, varam uh, atšķirties um, niansēs viedokļos, bet mēs aizstāvam vienu un to pašu principu un lietu un ir nepieciešams, lai mēs varētu uh, strādāt roku rotā, katrs ar saviem nozīmīgajiem jautājumiem un doties uz priekšu, cik vien tālu iespējams, atbilstoši tam, ko pilsoņi prasa no mums, lai caurskatāmība ļautu izskaust tās prakses, kas ir uh, radījušas sašutumu visā pasaulē. Un uh, esmu uh, ļoti uh, uh, ieinteresēts jūsu viedokļos šodien, bet, protams, arī mēnešu un nedēļu laikā, kas uh, būs veltīti aktīvam darbam, aktīvi darbosies līdz mandāta beigām šajā darba laikā. Un es domāju, ka arī ilgāk par šo piecu gadu mandātu. Tā ir cīņa, kurā nekad nevaram apstāties. Paldies! Paldies, komisārkungs! Tālāk politisko grupu vārdā EPP vārdā Zalbā Bidegain. E Priekšādātāji, paldies. Paldies komisijai, paldies padomē. Dāmas un kungi, pilsoņi jāsaka pamazām sāk nogurt no visiem šiem tekstiem. Gal galā mūsu uz atbildība ir pārliecināties, ka viņi mūs saskata kā risinājumu un nevis kā problēmu un tāpēc mums jārīkojas izšķirīgi. Visi šie atklājumi, kas izriet no Panamas dokumentiem, ļoti skaidri parāda, ka mums jāturpina strādāt tā pašā virzienā, kur aizsākām pagājušajā gadā, cenšoties radīt daudz lielāku fiskālu pārskatāmību. Komisāra kungs tieši arī tā teica, mums taču ir piedāvāta šādā veidā politiskā iespēja, ko nedrīkstam palaist garām. Man nav ne mazāko šābu, komisāra kungs, ka mēs atbalstīsim jūs, kad nāksiet klajā ar mēriem un pasākumiem, gan tiem, ko esat jau mums ierosinājis, gan tiem, ko vēl tikai liksiet priekšā, lai cīnītos pret nodokļu krāpšanu ir ārkārtīgi svarīgi šī, šo problēmu atrisināt. Kā jau komisāra kungs teica, Tas ir jautājums, kas, protams, neskar tikai un vienīgi Eiropas Savienību. Nē, mēs runājam par globālu raksturu problēmu, kas, ko iespējams atrisināt tikai un vienīgi ar globālu reakciju iesaistot šai procesā pēc iespējas lielāku valstu skaitu. Protams, ka izveidot nodibinātu uzņēmumu Panamā nav nekas nelegāls, nē, ne, bet nelegāli var būt tas, ko, kas ar šo uzņēmumu pēc tam tiek darīts. Un mūsu atbildība ir pārliecināties, ka šādu uzņēmumu netiek izmantoti nodokļu krāpšanas īstenošanas vajadzībām mums ir jācen, jācenšas joprojām nodrošināt ar vien tālāku fiskālu pārskatāmību. Tautas partija to vienmēr ir teikusi, un tā tas arī būs turpmāk mums jāstrādā kopā ar Panamas valdību. Domāju, ka jāuzaicina arī pārstāvi no turienes šeit uzstāties parlamentu priekšā, tā kā to ir darījuši eh, citi, kas uzstājušies taksi komitejā. Es domāju, ka šī, šis puses visas būs gatavs ar mums sadarboties. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka kaut kādas valstis vai juristi izmanto šāda veida modeļus un schēmas, lai izvairītos, no, no, lai, lai ļautu uzņēmumu izvairīties nodokļu makšātanas uz valstu budžetu rēķina. Tas vienkārši nozīmē laupīšanu. Es paldies tālāk sociāldemokrātu vārdā Pitēlas kungs. Priekšādātāji, paldies! Paldies priekšādātāji vēlreiz. Mēs esam konstatējuši, ka triljoniem eiro, kam būtu vajadzēs būt dalību valstu kasēs, ir aizplūduši kaut kur citur. Mafijai līdzīgi grupējumi šādi pārvieto summu šurpu turpu, un tas ir finanšu kapitālisms, korumpēts finanšu kapitālisms šāda praksa ir šo visu procesu saindējusi. Mums ir jābūt nulles iecietības līmenim pret nodokļu krāpšanu un pret nodokļu paradīzēm. Šī iemesla dēļ es aicinu sākt izmeklēšanu, izveidot izmeklēšanas komiteju šajā parlamentā, tā lai mēs varētu darīt visu, kas mūsu spēkos, lai bezbēlīgi cīnītos pret nodo, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Nedrīkstam šeit stāvēt malā un neko nedarīt. Nē, ir vajadzīgas arī starptautiska mēroga kustības mēģinājumi mainīt to visu. Moskvīsī kungs jau pieminēja vairākas šādas lietas. Kā sociālisti mēs vienmēr esam uzstājuši uz labas pārvaldības principiem. Uh, To darījām arī Junker komisijas priekšlikumu prezentēšanas laikā un gribētu, lai Junker kungs un Moskavīsī ar mūsu idejām virzītos uz priekšu. Bet gribētu lūgt jūs iet vēl tālāk, būt vēl drosmīgākiem. Par šajās atskaitēs, kas nododams par katru valstu atsevišķi, varbūt vajadzētu iekļaut arī visas citas pasaules valsts. Esam redzējuši visai pozitīvus centienus no jūsu puses, tos, protams, vērtējam atzinīgi, bet domājam, ka vajadzētu būt vēl tālajošākiem, vēl drosmīgākiem šai cīņā pret eh, nodokļu nemaksāšanu. Šis vēzis ir jā, jānobeidz pašā saknē. Tāpēc mēs aicinām komisiju virzīties uz priekšu izlēmīgi mums, protams, ir tagad jau tirdzniecības noslēpuma ziņojums, bet es domāju, ka ir vajadzīga vēl tālāka harmonizēšana nodokļu bāzes jomā. Ir jābūt melniem sarakstam ar nodokļu paradīzes valstīm, jābūt sankcijām, sodiem, kas noteikti val, uzņēmumiem, kas izvairs no nodokļu mas, maksāšanas. Un tai jābūt prioritātei gan komisijā, gan parlamentā. Jums, Pitelskungs, vēlas uzdot zilās kartīgas jautājumu Kazakungs. Vai jūs esat gatavs uz to atbildēt? Jā, lūdzu. Priekšādātāji, es tiešām respektēju Pitēlas kungu, viņš ir godīgs politiķis eh, un piekrītu viņam, ka viņš saka, ka ir jābūt nulles iecietības līmenim pret šādu veidu krāpšanos. Tomēr gribētu viņam vajadzētu lūko. Kā mēs varam pāriet no vārdiem pie darbiem? Mums ir tikai, mums pat šeit viena eh, valdība ir iesaistīta šai pasu, pasākumā, un pat ministrs tiek implicēts, eh, uz viņu notiek atcelt šais dokumentos. Un jāsaka, šie cilvēki ir no sociālistu partijas. Bet, nu labi, neskatīsimies uz partijām, skatīsimies uz to, kas ir pareizi, kas ir riktīgi, kas ir Eiropas pilsoņu interesēs. Pitēlis kungs. Nē, es jā, patiešām negrasos mm, īstenot nekādu diskrimināciju pret vienu vai citu politisko grupu, nē. Es nedomāju, ka tas vispār ir saistīts ar partijām un politisko piedarību. Es šeit taču pateicu pilnīgi skaidri, ka mums ir jādara kaut kas, kas skartu vi, pilnīgi visus un kas būtu ļoti pārskatām. Paldies, nākamais runātājs. EKR grupas vārdā Lukas kungs. Nu Priekšsēdē kungs, dāmas un kungi, nu šeit ir liels skandāls, nu neapšaubām panāmas dokumenti ir um, to um, atklāti uh, padarījuši sabiedrībai zinām, par ko um, slepeni jau tā kā tika runāts, um, nu bet par ko tad runā? Uh, nu, ir tā, ka spainim ir tā kā caurums un ūdens tek ārā. Nu, o, bet kas tad šo spaini tādu ir radījis? Ūdens jau nav vainīgs, ka iztek. Uh, Tātad šīs daudzās iespējas vispār tika radīts, eh, novērš, eh, nenomaksājot nodokļus eh, un um, mazgājot līdzekļus tik lielā apmērā. Un kādēļ tad finanšu iestādēm tas um, jau um, nelikās, um, nebija zināms, vai arī kādēļ tas netika atgrāk atklāts, ka nauda tik ļoti lielā apmērā tiek mazgāta. Uh, Un kāda ir atbildīgie finanšu ministri un kādēļ tie nav aktīvi darbojušies? Šeit taču ir ļoti liela politiska nespēja strādāt. Valdības jau ilgi to ir zinājušas un katrs šajās Eiropas Savienības valstīs ir zinājis, ka šī nodokļu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas notiek un nekas nav darīts. Dāmas un kungi, tas ir īstais skandāls. Paldies. Tagad liberāļu frakcijas vārdā uzstāsies Gulārs Kundze. Paldies, priekšstādākungs, komisārkungs. Es esmu apmierināta redzēt to, ka aizsardzības ministra nosūta Nīderlandes prezidentūra. Nu, mēs vērsīsimies ar armijas līdzekļiem pret šiem finanšu jautājumiem. Uh, Tas tā mm, joks. Un um, liberāļa grupa um, domā, ka divos līmeņos ir jāstrādā. Nu, pirmkārt, izmeklēšanas aktivitātes, un mēs esam apmierināti, ka citas grupas to atbalsta arī. Mēs gribam padziļināti eh, š, strādāt eh, šajā eh, jautājumu lokā, ko ir sākuši izmeklēt žurnālisti. Lai labāk saprast, kas ir noticis, pārbaudīt, vai ir visa informācija pieņemama. Nu, tātad šis izmeklēšanas darbs. No vienas puses uzņēmumu un pirmoreiz arī privātpersonas. Otrkārt, es domāju, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai ekonomikas un monetāro lietu komiteja veltītu laiku nodokļu jautājumiem. Uh, nodokļi, eh, tas ir eh, angliski eh, vārds un fiskāli, tas ir franču valoda vārds par šo procesu apzīmējumu. Tātad daudzās jomās ir jāveic šis darbs un mēs apsveicam, gandrīt esam par jaunajām iniciatīvām, arī par informācijas darbu un par to darbu, ko ir paveikusi komisija šodien. Un otrs līmenis, Pitēls kungs uz to norādīja, ir nozīmīgs jautājums, viss tas, kas uh, skar sodus par mm, naudas atmaksāšanu. Tas ir Liba un Jūri komitejas darbs. Tātad mums ir jāstrādā visos kompetenci līmeņos, un katrā gadījumā mēs nevaram apmierināties tikai ar to, ka mm, tas tiek minēts, uzrakstīts, ir nepieciešams arī iespējamās uh, soda sankcijas pret cilvēkiem, kas neievēro ievēro um, noteikums un tā vajadzētu pasaules līmenī darboties. Pašiniciatīvas ziņojums par to mēs balsojam šodien no, uh, no uh, rīta pusdienas laikā uh, un mums ir jācīnās par sankcijām. Mēs esam tiesiska telpa un tam ir jātiek paplašināt tam apvērumā uz visu pasauli. Un mēs gaidīsim prezidentūras un komisijas paziņojums. Tas ir ļoti nozīmīgs eh, temats, kas visdrīzāk ilgi paliks mūsu redzējuma jomā. Paldies! Paldies, Gulāras kundzei, tagad gojas uh, eh, frakcijas vārdā Demāzija kungs. Priekšsādātāja kungs, uh, Panama dokum, uh, dokumentu laikā. Uh, runa ir par uh, bagāto uh, darbību. Mosaks Fonseka uh, bagāto um, uzdevumā atmaskāja galdu. Islam mm, valsts tiktu uh, Istam valsts bankas uh, tālāk uh, SWIFT sistēmu izmanto un um, uh, pēc uh, Paris un Briseles uh, finansēto uzbrukumu darbu. Cik um, brīnišķīga sabiedrība, uh, um, Krievu um, uh, sutenēri, Ukraiņu uh, oligārhi, prezidents Porošenko, Britu premjers uh, FIFA, arī uh, Kanets uh, konkursāra sieva un uh, Front National. Es esmu uh, katru centu, ko esmu nopelnījis. Uh, nodokļos uzrādījis. Un tad, kad bagātie grib aizvien vairāk, viņi atņem citiem. Un parasti to sauc par zādzību un diskusijām par Panamas dokumentiem ir arī nu, tāds negotības elements. Vācija uh, ir pret uh, sabiedrisku reģistru par uh, pastkaršu firmu īpašniekiem. Ar 4. ES um, naudas atmaskāšanas direktīvu varēs legalizēt uh, cilvēkus. Un uh, Kamerons um, izmanto offshore trust un uh, tur uzglabā uh, līdzekļus Nīderlandē, ir finanšu plūsmas no uh, nodokļu oāzēm un ASV Delavāra uh, boikotē informācijas apmaiņu. Uh, Vai visi tagad būs uz mel melnajā sarakstā ES? Mums ir vajadzīgs uh, skaidrs. Uh, Uh, risinājums um, atbildība bankām, kas izvairās um, un izmanto uh, Uh, nodokļu oāzes izmantos no nodokļu maksāšanas, uh, tiem, tām jāatsauc licence. Mums ir nepieciešama skaidra reģistra un mums ir uh, nepieciešama ļoti skaidra risinājuma, nevis tāds neskaidrs situācija ap šiem melniem sarakstiem. Mēs prasam izmeklēšanas komiteju par nodokļu oāzēm arī Pitēlas kungam vajadzēja aktīvi rīkoties un jau Jēzus zināja, ka drīzāk Kamils varēs caur adatsās izlīst tas būs drīzāk iespējams nekā bagātie iekļūs paradīzē. Un, um, ir uh, jāpārtrauc visu nodokļu paradīžu darbību un arī uh, ārpus Eiropas Savienības tā tā jārīkojas. Tagad Lamberts kungs. Priekšsādātāja kungs, mums pilsoņiem liekas, ka mūsu sabiedrības darbojas tikai mazākuma labā un uh, situācija turpinās. Un gribu pievērst jūs uzmanību tam, ka desmit dienas pēc Panamas dokumentu skandāla parīta tiks pieņemta direktīva, kas uh, ar uh, it kā ar uh, citu uh, domu. Uh, apgrūtinās um, doku, uh, žurnālistu darbu, kas uh, ir uh, izveidojušos Panami, Panamas dokumentu arhīvus un tērliekulību. Mūsu apmaiņa šeit drīzāk ir tāda viegla un humoristiska. Es nemaz uh, neesmu gatavs, nu, teiksim, tā aktīvi darboties. Un esmu vīlies jau trīs gadus kopš. Uh, ir um, zināmi daži dati, lukslīgs uh, Panamas dokumentu uh, Panamas dokumenti, un uh, ir nepieciešama risinājumi bankām neatkarīgi no tās valsts, un uh, komisija tikai novilcina darbību. Jūs negribat šo reģistru valsti pa valsti, kas uzskaitītu visus uzņēmumus un visās valstīs. Jūs to negribat, un nav neviena argumenta. Es to es saku tieši jums acīs, skatos jums acīs, nav nekāda argumenta, lai ierobežotu šo ziņošanu uh, par uzņēmumiem uh, valsti pa valsti. Jums nav nekāda uh, argumenta, un uh, vidējais uzņēmums starp Franciju un Bēļģiju zina, cik ir nodarbināto, cik samaksāti nodokļi Francijā un cik iegūmi un samaksāts ir Bēļģijā. Nu, nesakiet man, ka tas, šie dati nav pie, pieejami. Citādi šādi uzņēmumi nav labi pārvaldīti. Un lielām uh, kompānijām arī šie dati ir jādod, un nav nevienas valsts, kurai mēs nevarētu uzlikt par pienākumu šādas pienākumus dot, un mēs to varam uzlikt par pienākumu arī da, bankām, un ja to nedara, tad tikai vilcienu laiku. Un ir valsts, kurām ir tikai viens, kas nevēlas uh, to darīt. Tas ir Business Europe, uh, tas uh, ir, kas uh, apvieno dažādas uzņēmuma uh, operācijas, jo um, negrib to darīt, jo caurskatāmība ne jau konkurētspēja, iespējas ziņā, bet reputācijas ziņā būs viņiem kaitīgs. Un jūs aizstāvat šo, šo apvienību, un man ir ļoti žēl, ka tas tā ir. FDD e e frakcijas vārdā Vulfkungs. Uh, you, Paldies, priekšādātāji. Pan, parādoties panams dokumentiem, mēs redzējām kārtējos sašutums sauciens no politiķiem, sakot, ka lūg, bagātie nemeklās, nemaksā savu god, godīgi savu nodokļu daļu. Tie paši, kā, tieši tāpat kā Moskavīsī kungs savā runā, viņš saka, lūk, bagātajiem jāmaksā sava daļā, bet Moskavīsī kungs. Uh, Jūs taču pats esat viens no tiem bagātajiem. Jums ir vairāk kā 20 tūkstoši eiro mēnesī jāalga. Jums vēl papildus ir 3 tūkstoši eiro mā, kā priekšsēdētājiem komisijā un tā tālāk. Tās ir naudas, par ko citi varētu vienkārši sapņot. 3 tūkstoši eiro gadā citam būtu pat sapnis. Jūs sakāt, nodokļu pārskatāmībai jābūt pār, nodrošinātai. Bet jā, mēs piekrītam, bet tad arī jums un visiem komisāriem vajadzētu savas nodokļu atskaitas publiskot, tā lai cilvēki var tomēr redzēt, kas notiek ar nodokļu maksāšanu komisijā. Jūs turklāt teicāt, ka vēlties vērsties pret nodokļu paradīzēm. Jā, atkal jums piekrītu. Nu tad vai jūs vērsiesiet pret Eiropas lielāko nodokļu paradīzi padarīs Brisele? Kamēr Beļģijas iedzīvotāji vis, visur maksā 30, 40, 50%. Jūs, ES komisāri, ierēģi un citi darbinieki šeit nemaksā gandrīz neko, knapi 8% maksājat nodokļos. No jauniešu bezdarbs visās valstīs 30, 40% un vairāk. Jūs tikmēr guļat uz lauriem ar šo au, lielo algu kabatā. Uh, Un vai nevajadzētu arī deputātiem pašiem pievērsties nodokļu jautājumiem, maksāt tādus nodokļus, kā maksā viņu dalībvalstīs? Tas ir lielākais skandāls. E, kamēr iedzīvotāji maksā nodokļus, eirokrāti nemaksā faktiski gandrīz neko. Tas, manuprāt, ir skandalozi. Köszönöm, Mr. Wolf. Következő hozzászólónk. Paldies, Wolfkungs. Nākamais runātājs ir Monokungs. ENF frakcija. Lūdzu. Komisāra kungs, raugoties uz šo jauno Panamas dokumentu skandālu, nu tas nekas nejauns nav. Mēs atgādinam ētiskos un darbības principus. No paša sākuma mēs esam balsoju par visiem Eiropas tekstiem cīnīties pret krāpšanu, par, o, o, par visiem citiem datiem. Lūdzu, pārbaudiet to pretēji. Junker kungam mēs negatīvi vērtējam dažu valdību liekulīgu parīcību jo um, valsts deficīts ir um, augsts, tas, ko jūs uh, pārvaldat. Um, tas ir noziegums pret cilvēkiem. Ir jāsoda uh, starptautiski uzņēmumi, uh, kas nemaksā un izmanto šīs uh, tehnikas Google, Facebook un citas arī no ASV. Uh, jo tie izmanto dažādas schēmas Eiropā. Un tāpat arī e, jāraugās, kāda ir atbildība advokātiem, kas pārstāv šādus e, lielos uzņēmumus, e, Waterhouse un citus, UBC un tā tālāk. ASV star lielie starptautiskie uzņēmumi netiek sūtīti, taču žurnālisti atklāja šādus faksus, tādu kā Nevag un citus. Nekāda Ziemeļamerikāņu personalitāti vai arī eh, lielā banka neveido spekulatīvos darījumus. Jo Kellogs, Rockefeller, Soros un citi labāk saprot, kur ir šī noplūde un kam tā nāk par labu. Mūsu dienu situācijā darbība nav tikai mērķis, bet uzmanīgi kompromitējušie dokumenti runātājiem tiek izslēgts. Uh. Lielas paldies, mano kungs, jums vēls uzdot zilās kartītes jautājumu Lavrie, kungs, vai jūs piekrītat uz to atbildēt, jā? Ja? Lūdzu. Lavrie, kungs, lūdzu. Oui, madame la présidente, je m'étonne qu'en un peu plus de 2 minutes 30, notre collègue. Priekšsēdētājs kundze, es domāju, ka uh, FN uh, pārstāvi uh, par Panamas dokumentiem runājot, um, nav runājuši par to, ka uh, Nacionālā fronta dibinātājiem arī ir konti Panamā un ka sabiedrība, uh, kas uh, finansēja uh, uh, Front Nacionāla vēlēšana kampaņa, arī tika pieminēta šajos do dokumentos. Līdz ar to man liekas, ka būtu jābūt arī zināmai devai paškritikas. Atbilde. Jūs, protams, varētu arī uh, uzdot šos jautājumus. Uh, tikai uh, Front National nav nekādas saistības ar šo uh, paradīzi, uh, uh, par šiem uh, nodokļu paradīzēm. Es runāju par Front National. Un nav nekādas saistības ar uh, to, par ko jūs runājat. Ir absolūta caurskatāmība, viss ir bijis deklarēts. Uh, par Lepenu kungu viņam nav nekādas saiknes ar to. Tas ir apval, apmelnojums, apvainojums. Uh, un kā lai to saka? atbildētājiem tiek izslēgts mikrofons. Tātad eh, esiet lūdzu klusi eh, zālē. Tas ir viens no daudzajiem viedokļiem. Tagad Fontūlis kungam vārds. Paldies! Ja runājam par šīm apsūdzībām attiecībā uz offshore uzņēmējiem Panamā, nu jāsaka, visi šie dokumenti tikai apstiprina to, kādas, par ko mums aizdomas jau bija. Eiropa ir, seko visiem šiem korumpētās uh, uzņēmēju darbības eh, paraugiem nenoliedzami. Tāpat laikā mēs uz pilsoņiem, no, pilsoņiem nosakām taupības pasākums. Mums vajadzētu vairāk vērsties pret izvairīšanos no nodokļiem par kādām summām vispār mēs te runājām, kas, eh, kādas summas tiek apliktas ar nodokļiem, kas no šīm summām vispār ir iegūtas legālā kārtā, atbildīgi ir jāsauc pie kārtības. Mums ir jāvirzās uz priekšu un jāveic izmeklēšana, jāizmanto, jā, jā, jāidentificē, kam tad pieder šie uzņēmumi, kam ir šīs summas, jo domāju, ka tā informācija, kas nākusi dienas gaismā, jāsaka, vēl ir tikai aizberga redzamā daļa. Uh, Mums ir jāvēr, jāvēršas pret nogļoku konkurenci. Nevar būt tā, ka ir šie offshore uzņēmumi viens pēc otra, tie tiek veidoti, tāpēc, lai bagātie nesamaksātu savu nodokļu daļu valstī. Kāds mums labums no tā, ka šādu uzņēmumu pastāv? Nu, atbilde ir tāda, ka šāda iemesla nemaz nav. Mums no tā nav nekāda labuma. Varbūt mums vajadzētu aizliegt šādas offshore uzņēmumu darbību. Ja kurš uzņēmums, kas vēlas aktīvi darboties Eiropā, tad attiecīgi nodokļus var arī maksāt šeit Eiropā. Uzņēmumi, kam nav savukārt jēgas pastāvēt šādā Panamas offshore, viņiem arī nevajadzētu pastāvēt, bet redzam, ka pietrūks politiskās gribas, lai eh, efektīvi pret vērstos pret šo situāciju, jo lielākā daža uzņēmuma pieder pašiem politiķiem. Paldies arī jums, vēl uzdot zilās kartītes jautājumu. Korvinīki kungs, vai jūs esat gatavs uz to atbildēt, ja? Lūdzu. Gribēju uzdot jums jautājumu un sakojuši jautājumu. Vai jūs nedomājat, ka ja Eiropas centrālā banka un Eiropas pilsoņiem 80 miljardu e, eiro tiek, tiek vienkārši, nu, nodrukāti. Tas ir tā kā Robin Hood sistēmā, kad vienkārši nauda tiek atņemta pārdalīta. Mazisās. E, es gribu jums visdrīzāk piekrist. Eiropas centrālā banka šeit ir spēlējusi nozīmīgu lomu. Tas ir saistīts ar pilsoņu īpašumiem un tajā pašā laikā daudz nelegālās naudas tiek pārvietotas uz ārzonas uzņēmumiem. Nākamais runātājs ir uh, pie politiskām grupām nepiedarošo deputātu Nīdermājera kungs pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Es domāju, ka šis Panamas dokumentu skandāls apstiprina vēlreiz nepieciešamību īstenot apņēmīgu rīcību, lai vērst, vērstos pret nodokļu paradīzēm un šo eh, nodokļu krāpšanos. Galvenais jau ir ne, ne, ne tas, ka šais kasēs nenonāk summas, bet tas, ka valdības tad nevar būt ar labu reputāciju, ja nevērš pret tādu rīcību. Uh, Panamas dokumentu skandālu gadījumā mēs tomēr runājam šoreiz par konkrētiem individiem, nevis do, tik daudz dokumentiem. Es domāju, ka šajā gadījumā notiek vairāk izvairīšanās nodokļu maksāšanas, nevis apieš, nodokļu apiešana. Un, e, tāpat laikā tas viss ir jāpārbauda. Daudzos gadījumos Panamas dokumentos minētais ir eh, legāli pat pareizi. Es gribētu teikt, ka skumji ir tas, ka ir tik ļoti liela telpa šai manipulēšanai ar nodokļiem. Tik daudz, kas pagad pēdējos pāris gados ir veikts, bet nav rezultātu. Bija taču automātiskās informācijas apmaiņas apstiprināšana, tāpat arī pasākumi pret nelegālu līdzekļu legalizēšanu Tāpēc domāju, ka eh, komisārkums jums vajadzētu apsvērt, vai īstenotie pasākumi ir pietiekami, piemēroti un kas varbūt ir tās trūkstošās vietas, tās trūksties, trūkstoši elementi, kas ļautu vērsties pret šādu veidu situāciju. Turklāt gribētu mudināt komisiju virzīties uz priekšu ar nodokļu darba kārtību, bet īpaši runājot par uzņēmumu ieņēmumu nodokļu bāzi. Tur jums ir viss mans atbalsts. Paldies! Es paldies, saka priekšādātāja. Tālāk Elīza Ferēra. Lūdzu. Priekšādātāja, paldies. Panam, Panamas dokumentu skandāla ietvaros atklātais skaidri un gaiši parāda, cik daudz līdzekļu ir jāiegulda izmeklēšanā. Šai gadījumā bija tie, kas nopludināja informāciju, un labi, ka tā atcerēsimies Luks līks, ja šo informācijas nopludināšanu, un e, viss pēc tam tika uzsāktas tiesprāvas par tirniecības komerc noslēpumu izpaušanu. Es gribētu, lai Eiropā tiktu izveidots kaut kāds juridiskās aizsardzības e, pasākums tiem, kas informāciju nopludina, lai palīdzētu viņiem nākt klajā ar šādu raksturu informāciju. Panamas dokumentu jautājums tiešām ir tikai aizberga redzamā puse. Redzam, ka šeit vēl vairāk un vairāk informācijas parādīsies par to, kas notiek šais nodokļu paradīzēs. Un es domāju, ka komisijai šeit vajadzētu nevis rādīt ar pirkstu un kādu kaunināt, nē, bet drīzāk uh, mudināt padomi virzīties uz priekšu ar darbu nodokļu jomā. Ņemot vērā, cik ārkārtīgi apjomīgs ir šis skandāls, es domāju, ka padomi nav rīkojusies pietiekami ātri. Es paldies, saka priekšādātāja. Nākamais runātājs - Lojas kungs. Paldies! Mums ir jārīkojas Panamas skandāla gadījumā. Daži uzskata, ka viņi var izvairīties no nodokļu maksāšanas, līdz ar to parastiem iedzīvotājiem jāmā, eh, ir jāmaksā augstāk nodokļi. Parlaments vēlas izveidot izmeklēšanas komiteju. Mēs vēlamies lielāku atklātību, caurskatāmību nodokļu jomā, praksē, trīs ceturdaļas no, e, ceturdaļas no ienākumiem tiek pārskaitīti e, jau valsts budžetā, bet valsts kasēm ar to nepietiek un tiek likti tik jauni nodokļi. ECB tik turpina naudu drukāt un tas atkal nozīmē, ka aizvien zemāks procentu likums, aizvien augstāka nodokļa līmeni valsts ceļās, un eh, ja mēs vēlamies mainīt situāciju, katram ir jādara savs eh, darbs. Un eh, cerams, ka šī informācija no params dokumentiem kaut ko arī dos. Paldies, Alek Toirer, kungs! Jā, vielen dank! Jā, paldies, priekšsētājs kundze, komisāra kungs, argi kolēģi un kolēģis. Panāmas dokumentu nopludināšana 1,5 miljonu dokumentu lielākais apjoms kāds redzēts un parāda šo apmēru. Jā, mēs zinām par nodokļu paradīzi, bet, nu, milzīgs apjoms, tā ir globālā elite, sportā zināmi režisori, aktieri, politiķi. Un pil, pilsoņiem liekas, ka politika nerīkojas pieniekami izšķirīgi cīnoties pret šo nodokļu praksi, jo paši politiķi ir iesaistīti, tādēļ um, ir ārkārtīgi liela interese Eiropas parlamentā, lai pilnīgi skaidri noskaidrotu situāciju. Tas ir pilsoņu uzdevums. Mums taksi viens ir radījusi pamatu. Mēs uh, redzējām um, nodokļu paradīzes, mēs prasījām skaidrs pasākums, mēs prasījām no komisijas skaidru definīciju un rīcības pakotni. Dažas lietas ir prezentētas, bet tas vēl nav pietiekami. Mums ir nepieciešama taksi komiteja, kas veiktu izmeklēšanu apmeklēšanas darbu ar atbilstošu uh, kompetenci tam. Paldies! Paldies! Uh, nākamā uh, runātāja Matijas kundze, viena minūte, lūdzu. Brigāda, senjora prezidents, senjora komisārijus. Lielas paldies priekšādātāji. Komisār kungs. Panamas dokumentu kontekstā, nu, te tiek teikts, ka tas vēl tikai aizberga redzamā daļa nu tad tādā gadījumā mums vajadzētu sākt runāt arī pašiem par sevi un par nodokļu paradīžu pastāvēšanu. Nevienam tās īsti nepatīk, bet neviens arī negrib neko darīt lietas labā. Neviens nevēlas no tām atbrīvoties. Bet, ja vēlamies, lai notiek nodokļu harmonizēšana, nu tad jāvaicā, vai tiešām tādā veidā pārliecināsimies, ka mazie un vidējie uzņēmumi neizvēl, nevēl, nemēģina izvairīties no nodokļiem. Vienmēr tādas valsts kā Luksemburga, Bēļģija, Madeiras sala, kas savā ziņā darbojas kā nodokļu paradīzes arī šādiem uzņēmumiem. Un pat Eiropā mums ir ļoti daudz nodokļu paradīžu, tāpēc arī ir šīs milzīgās problēmas Moskavīsī kungs. Tas vien, ka Eiropā ir šīs nodokļu paradīzes joprojām, nozīmē to, ka nosūtam nepareizo signālu pilsoņiem. Nu tad lūk, ja var izvairīties no 100 eiro nodokļu maksāšanas, tad tas tiek uzskatīts par noziegumu, bet ja uzņēmums ir lielāks, var sev aizstāvēt, tad lielāks sums var iet zudumā un nekas nenotiek. Gigold kungs, ko tātais komisāra kolēģi? Domāju, ka ārkārtīgi svarīgi tajā brīdī, kad runājam par šo skandālu, atmēties, ka te nerunājām pārsvarā tieši par nodokļu, kā par nelegālo līdzekļu legalizēšanas skandālu, kam, protams, ir zināms seks arī uz nodokļu jomu. Lielākā daļa darbību, kas tikušas atklātas šai dokumentos, lielākoties ir pretrunā, nu vismaz Eiropas gadījumā, saskaņā ar pašreizējiem nelegālu līdzekļu legalizēšanas tiesību aktiem, kas ir spēkā jau kopš 2005. gada. Tāpēc mums ļoti nopietni jāķers pie pašreizējo pašreizējo tiesību aktu īstenošanas. Mani informēja kāds informācijas nopuldinātājs, kas bija sazinājies ar komisā, komisiju jau pirms vairākiem gadiem, lai informētu viņus par to, ka lūk šie pašreizējie leg nelegālo līdzekļu legalizēšanas tiesību akti netiek īstenot, netiek piemērot. Un tāpēc ir ne, es brīnos, kāpēc šie tiesība akti netiek īstenot, kāpēc komisija neko nedara lietas labāk, kāpēc tā neuzstāj uz to, lai šie tiesība akti patiešām arī tiktu īstenoti dalību valstīs uz vietas. Šī iemesla dēļ es gribētu paust komisijai šādu lūgumu. Tūlīt pat pār, uzsāciet pārkārtumu procedūras pret dalību valstīm, lai pārliecinātos, ka tiesība akti patiešām arī tiek īstenoti. Un šim parlamentam beig beigās ir jāizme, jāizveido izmeklēšanas komiteja, tā lai visu šo īstenošanu īstenošanas pasākumu izmeklētu un uh, noskaidrotu. Visbeidzot, vajadzētu arī izveidot jaunu komiteju. Tā, lai mēs nedubultotu taksi komitejas veikto darbu, bet saprastu, kas tur tiek darīts un rīkotos uz tā pamatu. Jo citādi pilsoņiem liekas, ka mēs šeit pārla pārlecam no viena skandāla pie otru un nekur šo darbu nepabeidzam. Paldies tālāk, Barbara Kapela. Parancsojon. Paldies priekšsēdētāji ministra, ministrs Konze komisāra kungs. Uh, ar uh, agresīvu nodokļu plānošanu tiek uh, zaudēti lieli līdzekļi um, valstu budžetā. Tas ir apmēram 10% no, uh, no šo uzņēmumu kopīgiem nodokļiem. Uh, un ir jādara tā, lai nodokļi tik maksāti tur, kur tiek veikta um, ekonomiskā darbība. Un ir arī uh, globāli jārisina šī problēma, ir 15 punktu rīcības uh, uh, plāns un ir jāizpilda uh, Uh, uh, šie robi uh, regulējumā, lai nevarētu izvairīties no nodokļiem. 96 valstis ir apņēmušās jau veikt pasākumus, lai cīnītos pret šādu izvairīšanos un uh, ir firmas, kur ir tikai pastkastīs, tikai e-pasti un vairāk nekādas uh, reālas firmas nepastāv. Uh, un uh, šobrīd ekon komitejā uh, tiek uh, gatavots arī ziņojums prasot ieviest atskaitīšanos par Uh, katru valsti atsevišķi par tur veikto ekonomisko darbību un arī atklātības reģistrus, bet ar to vien nepietiek. Ir jāsaskaņo šādi atklātības reģistri pasaules mērogā un jāveido melno sārakstu attiecībā uz nodokļu āzēm un jāpastiprina sankcijas. Paldies, tagad Devits Kaza. Paldies priekšstādātājiem. Eiropas Savienība ir panākusi ievērojams izmaiņas, lai cīnītos pret no naudas atmazgāšanu, panāktu uh, lielāku atklātību nodokļu jomā, bet Panamas uh, offshore skandāls liecina par tie, kas uh, vēlas izvairīties no nodokļiem, spēja apiet uh, no dažādus noteikumus un uh, ietekmē situāciju par labu. Un ir uh, jānosaka, jāpanāk tas, lai augstākie standarti tiktu ievērot. Mums ir jurisdikcija ar augstiem standartiem un ir ļoti stingra kontrole un m, pie varas esošas nelielas kliķes rīcība, kuri izmanto uh, Panamu, lai nemaksātu nodokļu, neatspoguļo reālo situāciju Maltā. Uh, Eh, Maltā eh, ir eh, cilvēki godīgi un kopā ar jums, ar parlamenta lielāko daļu, saka, ka ir jāaptur korupcija un ir nepieņēmami tādi tiesību akti, kas nav pietiekami stingri. Es piekrītu uh, parlamenta deputātiem, kas pārstāv parlamentu otru daļu, kur ir maltieši, kā katrai eh, valstī ir eh, jārīkojas arī eh, pret šādām parādībām. Malta ir godīga valsts un ievēro Eiropas Savienības tiesību aktus. Kukan kungam vārds. Um, man tāds vienkāršs jautājums godātam kolēģim Kāzas kungam. Vai viņš var apliecināt, ka Maltā notiks neusticības balsojums valdībai tieši Panavas offshore uh, skandāla dēļ? Vai jūs varat to apliecināt? Priekšsēdētāji, es ap, apstiprinu, ka opozīcija ir pieprasījusi izteikt um, neusticību valdībai, bet mēs neesam ieinteresēti um, rīkot jaunas pirmstermiņu vēlēšanas vai gāzt valdību. Valdībai ir palikušas, palikuši vēl divi gadi, bet atbildīgiem ministriem, kur ir iesaistīti šai skandālā, ir jāatkāpjas no amata bet jāsaka, ka šajā skandālā ir iesa, iejaukti visu pārtīju pārstāvi. Jāsaka, ministrs kundze, ka ir organizēts uzbrukums uh, cilvēkiem, kuri piedalījās šajā protestā, uh, godīgiem cilvēkiem, kuri ir daudz darījuši Maltas labā, nodrošinot augstus standarts. Ir nepieņemami šādi individuāli uzbrukumi. Paldies tagad Simon kungam vārds. Godātie kolēģi, pēdējā gadā Eiropā nodokļu jomā mēs esam izdarījuši daudz vairāk nekā līdz šim, un tas ir panākts pateicoties um, trauksmes cēlājiem presei Eiropas komisijā un it īpaši mūsu parlamentam un tā takse izmeklēšanas komisijai, un uh, uh, tagad ir komisija takse divi, kuri ir uh, veidojuši šo spiedienu. Uh, tagad Zydoiča Caitunga uh, ar šiem uh, Panāmas dokumentiem ir atklājusi uh, jaunu uh, šo skandālu. Un uh, tagad ir pienācis laiks, lai mēs izveidot izmeklēšanas komisiju, lai tiktu radīt nepieciešamie instrumenti, lai tiktu izdarīts spiediens uz dalību valstīm, lai tās vēlēt, eh, būtu gatavas pieņemt nepieciešamos tiesību aktus un aizpildīt robus pastāvošā likumdošanā. Paldies! Ruonen Lerner kundze nākošā. Viena minūte. Arvoisa puhemies. Paldies. Priekšsēdētāji. Vikslīgs, Luklī, Lukslīgs un tagad Panama eh, Papers. Kā mēs, kas vēl pietrūkst, eh, lai mēs eh, izbeigtu šo noplūdes eh, plūsmo. Ir laiks rīkoties, ko mēs varam darīt. Ir skaidrs, ka globālas problēmas pieprasa globālus risinājumus. Eiropas Savienība viena pati nevar novērst visu krāpšanos. Ir nepieciešama sadarbība globālā līmenī, un, piemēram, Vācu ministrs eh, Šaible nesen to apstiprināja, jo sekas būs ne tikai ekonomiskas, privileģēti cilvēki pārkāpj atsevišķus standartus un tas grauj sabiedrības morāles pamatus. Uzskatu, ka vajadzētu publicēt fiskālo informāciju un arī nodokļu paradīzēm tādā vai citādā veidā ir šai cīņai jāpievienojas. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Viegos. Paldies priekšsādātāji. Šis ir vēl viens nopietns e, finanšu skandāls. Tika runāts par Oxford līgs, Lux līgs, tagad Panama līgs. Un tas viss noved pie Eh, tam visam par iemeslu ir finanšu sistēmas deregulējums, kas eh, desmitiem gadu garumā tika veidots. Šis notikums nav nekāda nejaušība. Šeit ir runa par struktūrālu krīzi, kur eh, ir jāveic skaidri pasākumi pret nodokļu paradīzēm, Komisāri, jums ir mūsu atbalsts cīņā pret nodokļu krāpšanos un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Bet nedrīkst pieļaut, ka situācija paliek tāda, kāda tā ir. Priekšsēdētāji, nākošais runātājs Eva Žulī, atvainojiet, saka priekšsēdētāji. Pagājušās nedēļas atvainojiet, saka priekšsēdētāja. Žolī kundze, vārds jums. Es sāku visu no sākuma. Komisārkungs. Pagājušās nedēļas atklājumi mums norāda to, ka e, pret naudas atmazgāšanas noteikumi netiek ievēroti ne no banku puses, ne no nodokļu speciālistu puses, ne no nacionālajām kontrolas iestādēm, kuras ir pievērušas acis. Naudas atmazgāšana ir bizness un mūsu valdību dubultā valoda, kā arī ļoti pieticīgie liko, leģislatīvie priekšlikumi ir grāvuši uzticību. Tas viss skār mūsu demokrātiju pašā sirdī. Mums ir tiesības zināt, kas ir krāpies kādā veidā, un atbildīgajiem ir jāatbild tiesas priekšā šī krāpšanas sistēma rūpnieciskā vērogā eh, ir izveidota, un mana grupa aicina izveidot izmeklēšanas komisiju. Es pateicos visiem par atbalstu. Komisāru kungs, mēs nepieļausim, ka tas turpinās bez jebkādām sakām un nesodīt. Mēs nesaprotam, kāpēc. Brīdī, kad jūs saņemat eh, sabiedrības atbalstu, jūs runātāji tiek pārtraukta. Thank you. Is... Um, Nākošais runātājs deputāts Baģē. Jums pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Vēsture pilnīgi idiotiski un muļķīgi atkārtojās. To pagājušā gadsimtā norādīja kāds franču rakstnieks un diplomāts, un arī to konstatē žurnālistu konsorcijas Panama Papers sakarā. Tas man nāk prātā tad, kad es konstatēju svārstīgās atbildes dažkārt šajā uh, uh, sēžu zālē par izmeklēšanas komitejas veidošanu, tāpēc es atbalstu sociālu demokrātu pieteikumu izveidot izmeklēšanas komisiju. Ceru, ka tā notiks ar vairākumu, jo ļoti ātri pēc Luxlīgas skandāla izveidotās eh, komisijas locekļi saskarā, saskārās ar tos eh, ierobežojumiem. Un es eh, ceru, ka mēs šoreiz varēsim izvairīties no kļūdām. Un arī visas 28 dalībvalstis ņems vērā šo prasību un tiks izveidota eh, izmeklēšanas komisija, lai labāk izprastu izveidotos mehānismus. Tāpat arī es pieprasu paplašināt izmeklēšanas perimetru, lai rūpīgāk izpētītu mehānismus, kas pieļauj naudas atmazgāšanu. Tāpat ir jāsaprot, ka pilsoņi nav vienīgie šajā krīzes situācijā, kam ir jāsavāk jostas, ka līdzekļi ir pietiekami, ir jādodas tos meklēt. Paldies, Monika Bakovei, nākošais runātājs, jums ir viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Panama Papers skandāls ir bez precedenta. Tas parāda, ka mēs dzīvojam atšķirīgās pasaulēs Vieni ir ļoti bagāti, vada pasauli, un citi, kuri strādā un maksā nodokļus. Es gribētu pateikties Rumānijas raizprojektu žurnālistiem offshore sabiedrību izraisītie zaudējumi ir triljoni eiro saskaņā ar aplēsēm. Un es gribētu saprast, vai strādājošais algots darbinieks ir spējīgs šādu skaitli aptvērt triljonu eiro. Mēs uh, vērojam, ka šeit ir vesels astoņkājs, kurā piedalās mūsu biznesmeņi politiķi, kuri ņirgājas par mums, viņi šos triljonus ir nopelnījuši, viņi ir izraisījuši ekonomisko krīzi. Viņi ir atbildīgi par pašnāvību gadījumiem dēļ finanšu krīzes, par tiem eh, gadījumiem, kad cilvēki mirst, nespēdam nopirkt medikamentus. Paldies! Nākošais runātājs Urbans Krespo uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, šķiet, ka Eiropas slimē iestādes nav norūpējušās par Panama Papers mērogu, bet gan par uh, vārdiem, vārdiem, kuri eh, Eiropas politiķu vārdiem, kas eh, skaļi runā par patriotismu, bet naudiņu glabā ārpusē. Kā tas ir ar komisāra Kaņetes ģimeni? Mēs jau zinājam, ka Eiropā uh, uh, lielu līdzekļu turētājiem nemaz nav jādodas uz Panamu, lai glabātu naudu. Viņi to var darīt Šveicē vai Luksemburgā, aizbraucot ar vilcienu. Tāpat arī Eiropas lielās bankas ir sadarbojušās ar, Mon, ar Fonseca uh, biroju. Šobrīd apstiprinās tas, ko mēs nepār esam atkārtojuši, ka šī nav krīze, šī ir runātājs tiek pārtraukts, nākošais runātājs Skots Kato. Thank you, Chair. Paldies, priekš, priekšsādātāji. Diskusija par Panāmas dokumentiem ir vērstus uzmanību uz politiķiem un uh, noziedzniekiem, kas ir veikuši naudas atmazgāšanu, bet uh, uh, šī skandāla pamatā uh, ir eh, tīkls, kas veicina izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Vairāk kā puses uzņēmumu, kas šķiet ir šajos dokumentos, 13 eh, eh, tūkstoši no tām ir reģistrētas Britu Virģīnijas salās un šīs uh, aizjūras teritorijas un uh, Londonas City veicina šādu izvairīšanos no nodokļiem. Dēvids Kamerons ir uh, mēģinājis sevi attēlot kā tādu varoni nodokļu caurskatāmības jautājumos, bet mēs redzam, ka viņš pats personīgi ir iesaistījies, lai mazinātu šos pasākumus pret naudas pasar, apmazgāšanu un lai atklātu tos trustus, kuros, pašos, kur, kuros viņš pats izrādās ir piedalījies. Šī eh, neskaidrā uh, juridiskā situācija Britu aizjūras teritorijām ir ārkārtīgi svarīgs jautājums eh, tad, kad uh, valsts budžetā ir uh, līdzekļu iztrūkums un tiek samazināt līdzekļi. Nu, tik daudz uh, ir, paš, varu teikt, par šo saukli, ka mēs visi šajā lietā esam kopā. Paldies! Paldies! Un nākošais uh, Kofod kungs uz pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, Panams dokumentu skandāls dod ieskatu tajā, cik uh, korumpēta ir politiskā elite un kā tā izmanto izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Uh, Tātad Panamā pastāv slepenas struktūras, ko var izmantot, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas vai no naudas atmazgāšanu, varētu nodrošināt līdzekļus terorismam. Uh, Un panoja tikai viena valsts, noteikti ir vēl daudzas citas, zinot, ka vismaz 8% privāto mājasarniecību līdzekļu tiek eh, noslēpti eh, šādās eh, teritorijās. Un uh, arī lielo korporāciju līdzekļi tiek pārvietot uz šādām nodokļu paradīzēm. Tas nozīmē, ka miljārdi eiro uh, summas eh, netiek aplikts ar nodokļiem un eh, miljārdi neiekasēt nodokļu, ko varētu izmantot eh, sabiedrības veselība, izglītība un tā tālāk. Tā ir provokācija pret vienkāršiem pilsoņiem, kas godīgi maksā nodokļus un tas grauj darba vietas tad, kad mazie vidēji uzņēmumi ir apkrauti ar nodokļu slogu. Šie ekonomiskie noziedznieki un nodokļu nemaksātāji mazina uzticību mūsu sabiedrībai un ekonomikai. Tāpēc nepieciešami iedarbīgi caurskatāmības noteikumi. Katrai valstī tas ir jānodrošina finanšu sektorā. Mums ir eh, jāsastāta eh, tādu šo nodokļu paradīžu melnais saraksts eh, ar Panamu un citām valstīm. Un jānovērš šī noslēpumainība saistībā ar trustiem un citiem lieliem korporatīviem uzņēmumiem. Un jāņem priekšā arī bankas un grāmatvedības firmas, kas nodarbojas ar šiem nodokļu jautājumiem. Paldies! Paldies. Un uh, Mēlanšona kungs nākošais uz vienu minūti. Kopš 2001. gadā ir viens skandāls gadā par fiskālo krāpšanos. Mhm. Tas viss ir iestrādāts Eiropas Savienības ģenētiskajā kodeksā, kas veicina fiskālo kontrabandu. 163. pants aizliedz eh, fiskālo harmonizāciju, tas to veicina. 163. pants veicina visas transakcijas un aizliedz noteikti robežu starp valstīm. Lūk, iemesls, kāpēc šī sistēma ir legāla. Jums ir izdevies ievēlēt par komisijas priekšsēdētāju personu, kas ir atbildīga atbildīgs par šiem skandāliem. Un pēc divām eh, parlamentārām eh, sesijām jūs nekādu atbildi nesat atraduši, bet 26. aprīlī divi trauksmes cēlāji, eh, kas atklāja šo skandālu, tiks tiesāti, viņi riskē ar desmit gadiem cietumā un vienu miljonu eiro soda naudas. Šajā situācijā ar Panama Papers sākās tieši tā pati e, situācija. E, e, Societe ģenerāla priekšsēdētājs deva zaļo gaismu filiāles atvēršanai, un tagad mēs maksājam dārgi par šo um, pasākumu. Paldies, nākošais runātājs Maragals. Paldies, priekšsēdētāji. Panama ir tikai aizberga redzamā daļa. Citi saka, ka tas jau ir novecojis modelis un tam, aiz tā stāv lielas savienoto valstu organizācijas. Šo aizbergu vajag izpētīt visās tās dimensijās. Vērsties pret eh, fiskālo noziedzību ir ne tikai morāls jautājums, bet arī ekonomisks jautājums ir jāatgriežas pie eh, produktīva kapitāla, kas var nodrošināt mūsu izaugsmi. Ir jānosauc vārdā atbildīgās personas ministri, taiskaitā viņu vidū ir viens eh, komisāru kolēģijas loceklis, kas arī atmazgā savu eh, līdzekļus. Un nekas nedrīkst. Uh, atbalstīt dalībvalstu klusēšanu, izvairīšanās no nodokļu eh, eh, nomaksas ir audzējs, kas grauž eh, mūsu sabiedrības. Paldies! Nākošais runātājs Hau Regi Atondo uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Nodokļu paradīzes mūs aplaupa, skaidri norādīja komisārs Moskovisi, un, manuprāt, tas ir pareizteikts. Mēs visi pilsoņi tiekam aplaupīti mūsu publiskās finanses. Šeit ir un ne tikai par eh, noziedzīgiem līdzekļiem, bet par mums nolaupītiem līdzekļiem. Un šobrīd ir pilsoņu sašutums, sociālā trauksme un ir iespēja uh, Eh, izdarīt visu labi, nevis ar katastrofismu, nevis ar to, ka vajadzētu pilnīgi visu mainīt, bet pieņemt mērus pakāpeniski ilgā cīņā, kas turpināsies, bet kas beigsies ar fiskālu revolūciju pasaulē, eh, kas ir jāpaveic tuvāko desmit gadu laikā. Mums ir jānosaka saraksts ar nodokļu paradīzēm, jānosaka sankcijas, noteiksim vienošanās ar bankām, un novedīsim šo cīņu līdz galam par sociālo taisnīgumu pasaulē. Paldies! Ana Gomeša nākošais runātājs. Eh, Panama Papers ir liels skandāls pasaulē, ko izraisījušas finanšu mafijas kuras finansē terorismu un citas mafijas. Mums ir jāatgūst šie līdzekļi, mums ir jācīnās pret šādiem eh, juristu birojiem, kas ap, bankām, kas aplaupa Eiropas pilsoņus, kas aplaupa demokrātiju. Ir jāpublicē informācija pa valstīm, un jāveido reģistrs ar labumu saņēmējiem, e, uzņēmumi, nodibinājumi un fondi. Ja turpināsies sociālais dempings, tad būs tādi, kas turpinās izmantot nodokļu paradīzes, kā piemēram Nīderlande. Uh, Eh, kas rāda ar pirkstu citām valstīm, taiskaitā uz manējo eh, um, Portugāli. Nākošais runātājs Pervanš Beresam. Paldies, priekšsēdētāji komisāri kungs, jūs strādājat pie dosie, kurš gadu gaitā nav pavirzījies uz priekšu. Es eh, atļaušos cerēt, ka ar jūsu atbalstu parlaments ar visu to atbalstu, kuri cel trauksmi žurnālisti, pilsoņi, mēs mobilizēsimies, lai šis eh, fiskālais skandāls tiktu likvidēts. Es vēlos paust jums mūsu pilnīgu atbalstu un paust pārliecību, ka jā. Ja, Eiropas parlaments pārveido savu īpašo komiteju par izmeklēšanas komisiju, tad tas ir vienīgais mērķis novest šo cīņu eh, izlēmīgi līdz galam Eiropas Savienībā, balstoties uz priekšlikumiem, kas, eh, ko jūs, ar kuriem jūs nākat klajā, gan arī G20 sanāksmēs. Šis ir jautājums pārsarunām vienlīdzīgā līmenī, ja mēs vēlamies ņemt vērā mūsu līdzpilsoņu gaidas jomā, kurā gadu gaitā mēs pārāk ilgi esam devuši iespēju izpausties multinacionālajiem uz sabiedrībām. Runātāji tiek pārtraukti. Paldies, esam eh, noslēguši šo sarakstu un tagad Toma kungs pirmais. Un es ļoti stingri pieturēšos pie runāšanas laika regulēšanas Toms kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Panāmas offshore skandāls uh, ir šīs dienas diskusiju centrā, bet tas jau nekas jauns nav. Mēs jau sen par to zinām. Eiropas līmenī ir uh, spērti soļi, ir panākts vienošanās ar trešajām valstīm, bet ar to nepietiek. Miljārdiem eiro tiek zaudēti valstu budžetos. Šo naudu mēs būtu varējuši izmantot skolām, jaunu darba vietu radīšanu, uh, varētu veltīt uh, šos līdzekļus bērniem. Uh, uh, ir nepieļaujami, ka uh, šāda izvairīšanās notiek, bet mums ir jāpaskatās, kādēļ tad šīs nodokļu paradīzes ir tik pievilcīgas. Arī šie jautājumi mums ir jāuzdod, jo mūsu pašu nodokļu sistēmas ir varbūt jāmaina, ja tās ir tik nepievilcīgas. Paldies! Kapit Kaputo kungs, vienu minūti. Paldies! Eh, Panamas dokumentu atklājums ir nodarījis būtisku ļaunumu eh, finanšu sistēmai. Dabīgās caurskatāmības koncepcija ir pacelt runājot par eh, nacionālam interesēm, bet arī Eiropas Savienībai ļoti stingri ir jārēģē attiecībā uz globālo pārvaldību. Mums pēc iespējas ātrāk ir jājājaucās, lai nodrošinātu caurskatāmību un atbildīgu rīcību nodokļu maksāšanas jomā Eiropas Savienības Mm, pasākumiem jābūt efektīviem, jācīnās pret nodokļu nemaksāšanu. Un uh, valstu specifiskie priekšlikumi no, no Lorda Hilda puses nozīmē, ka mm, bilances būs nepieciešams publicēt uh, katrai valstī un uh, būs jānovērš šī peļņas pārvietošana tātad uz nodokļu ziņā lētāko valsti. Uh, jānodrošina atskaitīšanās eh, prasības attiecībā uz visiem uzņēmiem, kas tiek eh, kotēti eh, fondu biržās un Eiropas Savienībai ir jānodrošina vadošā loma. Paldies, un Marijas kungs nākošais. Panama. Paldies, priekšsādātāji. Protams, mums nebija jāgaida, lai uz šiem Panamas dokumentiem, lai uzzinātu, ka lieli multinacionāli uzņēmumi izvairās no nodokļu maksāšanas, nodarbojas ar eh, transferta cenu noteikšanu un eh, dažādiem citiem trikiem un izmanto eh, offshore nodokļu paradīzes. Ir aplēses, ka tur paslēptās summas ir no 7 līdz 23 triljoniem dolāru katru gadu. Un Eiropas Savienībā mēs te runājam par 50-70 miljardiem eiro gadā, kas tur nonāk. Un šķiet, ka šādas prakses piekop daudzas banku institūcijas, kā Deutsche Bank un arī Societe Generāla un citi uzņēmumi, kā piemēram Siemens. Uh, runājot par Eiropas uzņēmumu tā saucamajām investīcijām šajās valstīs, Eiropas Savienība šeit ir atbildīga. Mums nepieciešama Eiropas Savienības mēroga sistēma, lai nepieļaut šādu nodokļu dempingu, kas e, notiek e, Luksemburgā un Nīderlandē. Paldies! Vārds nākošam runātājam. Do nu, kada će lopovi biti brži od nas? do kada će teroristi biti. Paldies! Šķiet, ka viņi rīkojas ātrāk nekā mēs, arī teroristi rīkojas straujāk nekā mēs. Kā var būt tā, ka atsevišķi ir pret Eiropas izlūkošanas dienestu, kas dotu iespēju cīnīties pret terorismu un novērst krāpšanos. Viss nonāk pie Vieniem vārdiem, a, ir cilvēki, kuri saka, jā, tas nav nelegāli. Ko tad tas dod, ka tā ir izvairīšanās vai atmazgāšana? Šī nauda izplūst no mūsu e, kabatām, un mēs veidojam katru reizi jaunus fondus, lai risinātu e, problēmas. Uh, par kurām mēs runājām šeit. Es aicinu komisāru rīkoties izlēmīgi tuvāko mēnešu laikā. Paldies. Visagonskungam vārds. Οι πρόσφατες αποκαλύψεις μέσω Παναμά Paldies! Nesenie atklājumi Panams dokumentu sakarā atklāja nodokļu nemaksāšanu un naudas atmazgāšanu milzīgos līdzekļos. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai ir jārīkojas tagad, sadarbojoties ar eh, jebkurām Eiropas Savienības valstīm, kuras eh, vēlas to darīt. Fakts, ka dažādās vietās pasaulē pastāv šīs nodokļu paradīzes, kur eh, ir kur notiek dažāda veida organizēta krimināla darbība, mēs šo fenomenu nevaram paciest. Tāpat laikā, kad sociāla aizsargātība un sociālās nodrošinātības sistēmas cieši, mums ir nepieciešams globāls to valstu saraksts, kuras darbojas kā nodokļu paradīzes un uh, jāsako banku transakcijām uz uh, šīm valstīm. Jāizstrādā sistēma, lai varētu aizsargāt arī šos uh, ziņotājus. Ir pienācis laiks uh, rīkoties. Paldies, Sargentīnī kundze nākošā. Paldies, priekšsādātāji. Kā referente par naudas atmazgāšanas pretpasākumu direktīvas 4. Eh, pastīto variantu es ierosināju publisku reģistru eh, līdzekļu galīgajiem saņēmējiem. Šāds reģistrs ir nepieciešams, lai padarītu to nepie, neiespējamu šādām vēstuļu kastīšu kompānijām, izmantot šādus eh, trikus, kādus mēs redzam Panamas gadījumā, tā lai mēs nebūtu atkarīgi no uh, kaut kādām ziņotāju un žurnālistu uh, izmeklēšanām. Komisija jūnijā plāno nākt klajā ar jauniem priekšlikumiem, lai atkal pārskatītu šo direktīvu un lai risinātu jautājumu par terorismu finansēšanu. Es domāju, ka tas būtu ļoti labs moments arī aplūkot šo momentu par, padomāt par šādu reģistru, jo reģistra trūkums ir tāds, ka tajā nav iekļausti testi, un mums par to neizdevās toreiz vienoties ar padomu, jo Dēvids Kamerons to negribēja, bet ir arī citi, kas vēl šos trastus iekļaut tā, ka. Uh, Domāju, ka jūnijas būtu ļoti labi iespēja iekļaut arī trastus. Paldies, Maletičs kundze nākošā. Zahvaljujem predsjedavajuća. Paldies, priekšsēdētāji. Dokumentu atklāsme Panamās noveda pie tā, kā vairākas valstis ir uzsākušas izmeklēšanas. Mēs visi zinām, uh, kas e, ir naudas atmazgāšana un izvairīšanās no nodokļiem ir pret pasaules normām. Ir tiesa, ka tās problēmas, kas norādītas šajos Panamas dokumentos, ir acīm redzamas milzīgi zaudējumi katru gadu, kas e, iet secen Eiropas budžetam. ESAU eh, standārti pieprasīja lielāku caurskatāmību un vienkāršību fiskālajos eh, standartos, bet ir paturēts noslēpuma plīvurs daudzos gadījumos. Komisijai jārīkojās eh, drosmīgāk, pieprasot informāciju attiecībā uz profesionālo noslēpumu un ir jāpieņem caurskatāmības standarti visās pasaules valstīs. Paldies! Nākošais runātājs, paldies! Komisāra kungs, cīņa pret eh, nodokļu eh, nemaksāšanu un eh, naudas atmazgāšanu ir ne tikai komisijas un padomas uzdevums. Šī problēma ir rezultāts tam, ko ir darījušas Eiropas Savienības dalībvalsts un uh, padome. Tā tad ir pieļauta situācija, ka netiek maksāti nodokļi, plaukst un zeļa naudas atmazgāšana. Un, protams, cieši maziem vedēju uzņēmumu, ko ir darījušas valstis, ko ir darījušas iestādes, institūcijas šai sakarībā, lai to nepieļautu. Eh, atklājumi pamatas, eh, Panamas dosie gadījumā ir eh, šokējoši. Mums ir nepieciešama ātra rīcība, lai risinātu šo situāciju un ierobežot nodokļu nemaksāšanu, nepieļaut naudas atmazgāšanu un jāpārstāj šādas darbības piekļaušana. Anīkundze nākošā. Kungs. Paldies, priekšsādātāji. Dāmas un kungi, cienījamie kolēģi. Es baidos, ka mēs eh, esam saskārušies ar eh, lielāku izaicinājumu nekā mēs varbūt domājām. Kā cilvēks, kurš regulāri iepazīstās ar presi, eh, jāsaka, ka es droši vien nevaru iedomāties kādu lielu uh, uzņēmumu Eiropas Savienībā, kuram nebūtu kāds uh, offshore saiknes, uh, un tas nozīmē, ka ir ārkārtīgi liela Eiropas Savienībā gūto ieņēmumu daļa aiziet uz šādiem, šādām nodokļu pardīzēm un netiek aplikt ar nodokļiem. Un tāpēc mums šobrīd ir tā, ka viens pro vienam procentam pasaules iedzīvotāju pieder praktiski visa bagātība pasaulē. Paldies! Tagad mēs noslēdzam uh, brīvā mikrofona sadaļu un vārds komisāra kungam. Jūs saceņējums daudz jautājumus, priekšlikumus, kritiku. Un, protams, šis ir ārkārtīgi karsts jautājums, gaidām jūs atbildes. Paldies priekšsēdētājs kundze, paldies godātie deputāti par šīm izcilajām debatēm, kuras apliecina, ka uh, visi uh, vēlas aktīvi Uh, un uh, apņēmīgi cīnīties pret uh, nodokļu nemaksāšanu un um, naudas atmazgāšanu. Panamas dokumenti uz, izceļ vēlreiz to, ka ir nepieciešama labāk koordinēta globāla pieeja, ka šie pasākumi ir jāpastiprina cīnoties pret nodokļu nemaksāšanu, naudas atmazgāšanu Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām. Mēs saskaramies ar tāda mēroga problēmu, ka mums ir nepieciešamas transnacionāls politiskas atbildes. Un komisija ir vienota šajā jautājumā, ir mēs vairāki komisāri strādājām pie šiem jautājumiem, visi ejam vienā kopīgā virzienā komisijai ir vairākas iniciatīvas sagatavotas, uh, piemēram, mēs uh, esam paredzējuši grozījumus direktīvā par uh, naudas uh, atmazgāšanas apkarošanu līdz uh, tas uh, tie nāks klajā līdz šā gada jūnijam, lai vēl aktīvāk cīnītos pret šo parādību. Uh, Eh, tāpat, eh, lai vērstos pret eh, anonīmiem darījumiem un lai cīnītos pret šo risku trešajās valstīs. Manā kolēģe Jūrova atgriezīsies pie šiem jautājumiem detalizētāk. Tāpat mēs strādājam pie vecā projekta CCTB Uh, esam paredzējuši to pabeigt līdz gala be, gada beigām, lai efektīvāk cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu samaksas vismaz iekšējā tirgu. Mums ir tabula, ar kuras palīdzību būs iespējams salīdzināt um, dažādu trešo valstu uh, Eh, nodokļu režīmus, un tas būs pirmais etaps, lai izveidot kopīgu melno sarakstu, kā jau es minēju, līdz šā gada vasarai. Tāpat cieši sadarbosimies ar mūsu starptautiskiem partneriem, šeit es domāju par G20, eh, SAO un eh, citiem, lai panāktu saistību izpildi un uzlabotu eh, pārvaldību globālā mērogā. Un eh, šos mērķus atbalsta eh, Nīderlandes prezidentūra, kur ļoti aktīvi strādā pie šiem jautājumiem. Jorens Daiselblums un valsts sekretārs pilnībā pievienojas mūsu uh, nostājai un esam paredzējuši līdz vasarai panākt ievērojumu progresu, lai uh, valstis būtu atbildīgas par uh, saistību pild, izpildi. Tāpat šeit ir izskanējuši daudz ierosinājumu, kurus mēs arī uh, centīsimies uh, ņemt vērā. Un tagad divas, uh, ko, uh, trīs uh, konkrētas atbildes, ko uh, Um, um, deputātiem, uh, kurus es cienu, bet mums ir um, varbūt atšķirīga nostāja. Vispirms Lukas kungām gribu teikt, ka komisija var tikai ierosināt, un to mēs esam arī darījuši. Mēs esam ierosinājuši automātisku informācijas apmaiņu par nodokļu nolēgum, nolēmumiem. Šis projekts ievērojami uh, Eh, ir mm, eh, pavirzījies uz priekšu, un mēs izmantojam šo iespēju, lai vēl ātrāk virzītos uz priekšu, un tā vietā, lai kritizētu komisiju, es gribu teikt, ka mēs gribam sadarboties ar parlamentu, eh, jūs esat mūsu sabiedrotie, mums ir uh, kopīgas, kopīgi uzskati. Volfkungam gribu teikt. Viņš uh, ap, sūdz Eiropas komisiju, ka mēs esot it kā sava veida nodokļu paradīze, ka mūsu 47 tūkstoši ierēģu esot uh, visi krāpnieki. Nu, uh, tas ir skandalozi. Un es gribu jums teikt, uh, apliecināt, mēs, protams, maksājam nodokļus nu, ideja par to, ka uh, komisārs ir kaut kāds starptautisks ierēdnis, kurš nemaksā nodokļus, tā tas nav. Visi Eiropas komisijas ierēģi maksā nodokļus, bet mums ir tāda pieeja, ka mēs arī uh, spējam ietaupīt naudu 2014. 20. gadā. Mēs administrācijas izdevumos esam ietaupījuši 4,3 miljārdus eiro un 5 miljārdus esam ietaupījuši uh, ierobežojot algu pieaugumu. No 8 līdz 45 procentiem. Uh, progresīvs uh, nodoklis un uh, tas pats attiecas par, uz sociālām iemaksām. Tātad mēs neesam absolūti nekāda nodokļu paradīze. Un es gribu teikt, ka jābūt tomēr arī nu, pieklā, pieklājīgiem Eiropas parlamentu, jo KIP deputāti ir uh, Uh, sodīti ar cietumu sodiem par to, ka viņi ir veikuši krāpnieciskas darbības, izmantojot valsts naudu. Un uh, tā ir tāda pilnīgi sagrozīta situācijas atspoguļošana un ir absolūti nepieņemama. Un pēdējā atbilde ir Lamberts kungam, ko es ļoti cienu, viņš ļoti labi pārzina šos jautājumus, bet, nu, uh, mums šīs uh, viedokļa apmaiņas ir uh, visas nu, vienmēr līdzīgas. Viņš man uzdod jautājumus, kritizē, un pēc tam nav zālē, kad es cenšos viņam atbildēt. Un ar to es saskaros ša, uh, diezgan bieži. Mūsu uh, uh, neviens nesagaida atbild no komisijas. Nu, mani aizskāra viņa teiktais. Viņa teica, ka nu, mūsu viedokļa, vē, viedokļa apmaiņa viņu sasmīdināja, bet es gribu ka, teikt, ka šoreiz mēs nejokojam un neviens nesmējas. Uh, Eh, tika apsūdzēta komisija, ka mēs nogaidām un ka mēs pakļaujamies eh, spiedienam, tas absolūti neatbilst patiesībai. Nu pat Jonatans Hills ierosināja eh, direktīvas projektu par CBCR, kas iet daudz tālāk nekā to ierosina jebkura starptautiskā institūcija. Ko saka SAO? par, eh, par eh, šo informācijas apmaiņu, par at, atklātību, par to, ko dara transnacionāli uzņēmumi Eiropā, Beļģijā, ārpus uh, Eiropas pat um, nodokļu paradīzēs. Mēs esam pirmie pasaulē, kas publicējam šādus datus un kas ejam daudz tālāk, jeb kā kurš cits pasaulē. Es saprotu, ka mm, deputāti ir politiķi, viņi taisa politiku, ka viņi ir prasīgi, ka viņi grib iet prasīt mums, lai mēs ejam vēl tālāk. Bet tad jau viņiem būtu jāprasa tas arī no dalību valstu valdībām. Bet mums ir nepieciešams kolektīvs progress, mums visiem kopā jāiet pareizā virzienā un ir tad jāatzīst, ka tas ir labi, ka mēs esam kaut ko panākuši. Nevajag visu laiku nomēlnot un apsūdzēt komisijas. Gribu teikt, ka mēs esam sabiedrotie. Šī komisija un komisāri komisijas priekšsēdētāja vadībā viņš mūs atbalsta šajā darbā. Mēs gribam būt virzītājs spēks pasaulē, cīnoties pret izvarīšanos no nodokļu maksāšanas. Un šie priekšlikumi ir bezprecedenta priekšlikumi Eiropas institūciju vēsturē. Es eh, zinu, ka Lamberts kungs ir ļoti gudrs un ļoti kompetenšais jautājumos, nu tad jāsaka, ka viņš varbūt tā apzināti tīši izteica šādus nepatiesus apgalvojumus. Un Es uh, gribu sadarboties ar uh, zaļo grupu, ko es ļoti cienu, tāpat kā citas politiskās grupas. Mums visiem ir kopīgs mērķis, arī komisijai ir šāds mērķis panākt atklātību un cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu samaksas, un mums jāvirzās uz kopo, kopā uz priekšu, nevis uh, kaut kādu šeit polemiku sarīkot, kas ir neproduktīva. Protams, neviena iestāde nav nevainojama, bet es gribu teikt, ka šajā jautājumā mums nav jāsargst par to, ko esam paveikuši, un mēs esam uh, lepni ar to, ko esam nolēmuši, ko Jonatans Hills ir ierosinājis, jo nevienas uh, pasaules reģions, neviena pasaules valsts nevar to lepoties, bet mēs varam ar to lepoties. Uh, Paldies, Muskavicī kungs. des euh, éléments complémentaires sur le blanchiment. Jā, vēl papildus informāciju, vai jūs varētu minēt par mm, naudas atmazgāšanu. Jurovs kundzei tagad vārds. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, uh, paldies, uh, ka drīkstu veikt īsu papildinājumu par jūsu jautājumiem par naudas atmazgāšanu. Jā, jums ir taisnība, mums ir nepieciešams mm, nospraust pasākumus, lai iestādēm būtu spēcīgāks pilnvars cīnīties pret naudas atmazgāšanu un cīnīties pret uh, aizdomīgām transakcijām, lai par tām tiktu ziņots. Kā jūs zinat, mēs jau esam sasnieguši būtiskus rezultātus. Uh, ceturtajā pret naudas atmazgāšanas direktīvā, kas tika apstiprināta 14. gadā, un tā, starp citiem pasākumiem, paredz uh, centrālos uh, reģistrus, uh, galīgiem labuma saņēmējiem, īpašniekiem, un nepieciešams tagad ātri transponēt šos pasākums dalību valstīs. Un tas ir izšķiroši svarīgi, jo šī direktīva ir jāiedzīvina. Un līdz 2000 līdz 2016. gada beigām šādus sarakstus ir jāizveido. Eiropas komisija ir gatava sniegt visnepieciešamo atbalstu šai transponēšanai, un es uzturu kontaktus ar saviem kolēģiem, partneriem dalību valstīs. Jums ir taisnība, ka arī komisija strādā pie šīs direktīvas pārskatīšanas, kā tas ir atspūgļots rīcības plānā cīņam pret terorisma finansēšanu, un šis plāns tiks iesniegts 1. jūnijā, un tur galvenokārt tiks aplūkoti riski, ko rāda terorisma finansēšana, tāpat arī. Uh, informēšanu par anonīmiem maksājumiem un citām lietām, jo atbilstoši drošības ekspertu viedoklim finanšu transakcijas ļoti bieži ir pirmās norādes signāli par to, ka tiek gatavot teroristu uzbrukumi, un tā tad mums ir jāriksina šis jautājums. Un visbeidzot, kā ir paziņots arī šajā rīcības plānā, komisija rīkosies likumdošanas jomā, harmonizēs eh, naudas atmazgāšanas eh, pretpasākumus, eh, cīņu pret kriminalitāti un par sankcijām. Paldies Jurovas kundzei, paldies par jūsu noslēgumu piezīmēm. Cienījamie kolēģi, šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un mums ir jāvelta tam atbilstošs laiks. Šie jautājumi ir ārkārtīgi būtiski, tāpēc pateicamies komisijā par komentāriem, un tagad dosim vārdu ministrei Henis Plaser kundzei. Viņa dalīsies savās domās padomas vārdā. Paldies! Jāsaka, ka Panavas dokumentu skandāla atklājumi parāda, ka Eiropas Savienība cīņa pret nodokļu nemazgāšanu un naudas atmazgāšanu ir ārkārtīgi būtiska. Tas ir mūsu kopējs mērķis un tā ir mūsu kopīga atbildība un pienākums eh, virzīt šo darbu globālā lē, līmenī. Padome, eh, protams, eh, Tāpat kā jūs, parlaments eh, vēlas zināt, kāda būs eh, pasākuma ietekme, un tāpēc mēs arī izskatīsim eh, Panama dokumentos iekļauto informāciju un izstrādāsim savu politiku, lai mēs savu cīņu pret nodokļu nemaksāšanu varētu palikt pēc iespējas efektīvāku un attiecīgi visas institūcijas uzņemsies savu atbildību un esmu droša, ka mēs varēsim un mums izdosies sadarboties. Jā, mēs turpināsim šo cīņu un esam apņēmības pilni rīkoties ātri, iedarbīgi visos manis minētajos elementos un Es aicinu visas dalībvalstis un Eiropas parlamentu atbalstīt mūs, sadarbojoties ar mums pasākumos, kas šobrīd jau pastāv, un pasākumos, kas arī drīzumā iespējams tiks eh, apstiprināti. Vēlreiz liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies eh, ministrs kundzei par eh, šiem mm, noslēguma komentāriem. Līdz ar to mēs noslēdzam šīs debatas pirms.